ir iesniedzis pārsūdzību Eiropas parlamenta valdē. Un kopā ar padomes eh, priekšsēdētāju saskaņā ar 74. pāntu eh, parakstīšu tiesību aktu, un attiecīgā tiesību akta nosaukums ir šīs sanāksmes eh, nosaukumā. Tik tālu no manas puses.